Dear colleagues, please. Dārgie kolēģi, lūdzu apsēdieties, lai mēs varam sākt uh, mūsu kopīgo sanāksmi. Atvainojos par kavēšanos, uh, jo bija balsojums, kas uh, ilga ilgāk nekā bija gaidīts eh, mūsu draugiem nodarbinātības komitejā, bet tagad visi ir ieradušies, eh, pārtrauciet savas sarunas, lūdzu, un ieņemiet vietas. Tā izskaitā arī koordinatoriem aicināšu apsēsties. Kā jūs zināt, tad eh, šodien mums ir paredzēta kopīga ekonu un emplu sēde, lai diskutētu uh, ar Valdi Dombrovski, komisijas eh, priekšsēdētāju vietnieku eiro un sociālā dialoga jautājumos ar Marianu Taisenu, nodarbinātības sociālo lietu prasmju un darbspēku mobilitātes komisāri un Pieru Moskovisī, ekonomikas un finanšu nodokļu muitas komisāru. Sveicu eh, komisārus šeit, eh, mūsu komitejās, Eiropas parlamentā Paldies, ka esat ieradušies, lai diskutētu ar mums par uh, valstu ieteikumu projektu, kurus ir apstiprinājusi komisijas kolēģija. Kā jūs zināt, tad uh, mums visiem zināmā procedūra uh, ir tāda, ka uh, jūlijā šos uh, ieteikumus pieņems padome. Es varu pateikt, ka šie ieteikumi ir īpaši būtiski. Mēs uh, atzīstam uh, to, kas eh, tiek mēģināts darīt, proti piešķirt tādu kā horizontālu saskaņotību visam šiem pasākumam, eh, lai dotu kā tādu kā ievirzi politikas virzībai, kuru izvēlas šī komisija. Eh, jo īpaši runājot par šo te slaveno trīs stūri, bet tas nav tikai trīs stūris, tur ir struktūrālās reformas, investīcijas, eh, izaugsmai draudzīga fiskālā konsolidācija un so sociālā kohēzija. Tātad četras lietas tiek uzsvērtas. Un ir arī interesants eh, novērtējums tā, attiecībā uz to, ka jāņem vērā arī globālā fiskālā pozīcija, lai pilnībā saskaņotu uh, mūsu darbību, kas iziet no noteikumiem, uh, lai darbība būtu izaugsmē draudzīga un veicinātu e- ekonomikas atkopšanos. Un arī sociālā dimensija ir ļoti būtiska. Tātad tagad es došu vārdu mūsu komisāriem, lai viņi varētu sniegt savus prezentācijas. Un pirmais būs Valdis Dombrovskis. Lūdzu, jums vārds. Uh, honorable uh, Chair. Paldies, godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti. Mums ir liels prieks šodien ierasties šeit kopā ar Taisens kungu un kundzi un Ma Maskovisī kungu, lai uh, Eh, prezentētu politikas turpmākiem 12 līdz 18 mēnešiem. Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgads eh, ir izrādījies par veiksmīgu ietvaru, lai atbalstītu nacionālos reformu centienus. Mūsu ekonomiskā noturība un sociālie rādītāji ir eh, uzlabojušies. Eiropas ekonomika turpina atkopties šobrīd jau piekto gadu pēc kārtas. Pagājuši gadu tā auga ātrāk nekā ASV un Japānas ekonomika. Visas dalība valstis uh, piedzīvos izaugsmi, nodarbinātība uh, Eiropas Savienībā ir sasniegusi 233 miljonus uh, uh, cilvēku un arī nabadzības un sociālās izslēgtības risks pazeminājās. Valsts finanšu situācija arī turpina uzlaboties, tas atspoguļojas uh, tajā, ka aizvien mazāk uh, valstu uh, ir um, pārmērīgā deficīta procedūrā. Mēs iesakām uh, Horvātijai un Portugālei um, um, pārtraukt šo procedūru, un ir deviņas valsts, tā skaitā Vācija un Zviedrija, kuru, kuras ir sasniegušas vairāk nekā vidējā termiņa mērķi noteica. Un līdz ar to viņiem nav uh, nekādu ieteikumu attiektos stabilitātes izaugs paktu. Diemžēl redzam arī tādas valstis, kas atkāpjas no uh, pielāgošanās ceļa viedēji termiņu mērķiem, piemēram, Itālijai bija jāveic papildus pasākumi. Uh, 0,2% apmērā no IKP šogad. Un mēs arī iesakām uh, izsniegt brīdinātāju Rumāniju par būtisku uh, novirzīšanos no pielāgošanās ceļa, kas tika ievērot 2016. gadā. Pjērs vairāk uh, pastāstīs par šo te fiskālo pusi. Un tomēr ekonomikas atkopšanās ir nevienmērība vai nevienmērīga. Eh, ir eh, tātad krīzes mantojums, ir augsta līmeņa privātie un publiskie parādi dažādās valstīs, un tāpēc ir jāinsteno tāda politika, kas veicinātu izaugsmu. Mēs nedrīkstam zaudēt šo iespēju, Eiropas ekonomikām ir jākļūt konkurētspējīgākām un inovatīvākām, un lai izaugsmu būtu tiešām uh, Uh, iekļaujoši, lai visi izjustu ekonomikas atkopšanos. Tas uh, ir ļoti svarīgi, lai panāktu konverģenci gan uh, Eiro, gan pārējās Eiropas Savienības valstīs. Tie ir reformas mērķi, kurus mēs iesakām. Mūsu ieteikumi, jeb rekomendācijas balstās trijās prioritētēs - veicināt investīcijas, struktūrālas reformas un atbildīga fiskālā politika. Galtierīkungs jau minēja to. Un uh, Visi ieteikumi attiec uz konkrētām valstīm, un um, tur ir minēti steidzamākie jautājumi, kas būtu jārisina, kas ir socioekonomiski nozīmīgi. Ieteikumi Eirozonas valstīm uh, ir uh, atspogļo arī tos jautājumus, kas tika apskatīti uh, ikgadējā aptaujā. Uh, katras valsts ieteikumi atbilst katras valsts izaicinājumiem, un tas arī izskaidro, kāpēc uh, valstis ar pārmērīgu uh, nelīdzsvarotību saņem vairāk uh, ieteikumus. Uh, piemēram, uh, Kīpra, Itālija un Portugāla. Tur uh, komisija uzskata, ka nacionālo reformu uh, programmās uh, ir pietiekami ambiciozi mērķi, un tāpēc nav uh, paredzēts pastiprināt uh, makroekonomiskā nelīdzvaru procedūru. Un mums ir arī uh, intensīvs dialogs ar valdībām, nacionālajiem parlamentiem, sociālajiem partneriem, uh, lai uh, dalībvalstis, uh, mēs arī aicinām dalībvalstis konsultēties ar sociālajiem partneriem. Es uh, pats sistemātiski apmeklēju dalībvalstis un iesaistos ar visiem galvenajiem spēlētājiem nacionālā līmenī, un arī citi komisāri to dara. Ko tā tie deputāti? Iekļaujošai izaugsmē ir vajadzīgs laiks un dažādu politiku kombināciju. Mums ir vajadzīgi labi izglītot cilvēku ar vajadzīgajām praksēm. Mums ir uh, vajadzīga konkurētspēja, inovācijas un investīcijas. Un mums ir jādomā par līdztiesību, vienlīdzību, runājot par reformām. Mūsu uh, sociālās aizsardzības sistēmām ir jābūt uh, tādām, kas atbalsta tos, kam tas ir vajadzīgs. Mēs redzam, ka dalībvalstis uh, gūst progresu reformu ieviešanā, bet progress uh, tomēr ir ierobežots. Uh. Un, uh, Daudz, kas ir darīts eh, fiskālās politikas un darba tirgus politikas jomā, daudz gadu perspektīvā um, tika vērtēti arī krīzes laikā veiktie eh, pasākumi. Uh, Bet progress ir nevienmērīgs. Mēs esam gatavi atbalstīt dalībvalstis, eh, efektīvi ieviešot reformas. Eh, tagad mums ir eh, attiecīgs instruments, struktūrālo reformu atbalsta programma. Un mēs redzam, ka daudz dalībvalstis jau ir izpaudušas interesi prasot tehnisko palīdzību. Šī programma palīdzēs arī ieviest reformas atbildot uz uh, ieteikumu uh, uh, ieteikumiem, rekomendācijām, kas nāk no komisijas. Paldies, un tagad došu vārdu komisāram Moskavīsī. Lūdzu, paldies. Ļoti labi, dāmas un kunga deputāti, godātais priekšsādātāja kungs, priekšsādātājs kundze. Uh, šodien man ir liels prieks ar abiem kolēģiem ierasties šeit, lai no savas puses uh, runātu par pavasaru paketi. Uh, Jūs zināt, kas ir šis pasākums, tā ir komisijas orientācija attiecībā uz budžeta gatavošanu dalību valstīs. Mēs ņemam vērā ļoti konkrēto politisko un ekonomisko kontekstu. Politiskajā plānā mums ir jāsaskaņo mūsu darbs ar mūsu politiskajiem mērķiem, dinamizēt uh, darbvietu radīšanu un arī ir jāpabeidz uh, Eh, pārdomu dokuments par ekonomikas monetāro savienību, ko prezentēsim rīt. Eh, ekonomikas atkopšanās tā tad eh, turpinās, bet tā ir nevienmērīga. Un investīcijas joprojām ir pārāk vājas. Inflācija ir diezgan vāja, neskatoties uz uh, ļoti labvēlīgu uh, ECB politiku procentlikmu jomā. Un uh, mums ir pieprasījuma problēma Eirozonā. Šajā kontekstā mēs piedāvājam uh, paketi, kas mums prāt ir piemērota. Ir svarīgi, lai mēs rastu uh, līdzsvaru starp ekonomisko stabilizāciju un uh, publiskajām finansēm. Uh, Eh, konkrēti eh, ir jāveido budžeta maržas un tām valstīm, kam ir šīs budžeta dar, maržas, tās jāizmanto, lai nostiprinātu ekonomikas attīstību. Un jo īpaši šeit ir jārdomā par pētniecību un attīstību, un šis vēstījums ir vērsts jo īpaši Vācijai un eh, Nīderlandai. Citām dalībvalstīm arī ir vajadzīgi pielāgojumi. Uh, bet šeit ir jārīkojas uzmanībi, lai netraucētu izaugsmai un darbvietu radīšanai. Ir pieņemti tātad attiecīgi eh, lēmumi, ņemot vērā pakta eh, noteikumus. Mēs noslēdzam pārmērīgā deficīta procedūru, iesakām noslēgt to Horvātijai un Portugālei, un uh, Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jo tauta ir panākusi būtiskus rezultātus. Attiecībā uz Grieķiju tur arī uh, ir uh, sasniegti noteikumos uh, noteiktie mērķi, un uh, mēs uh, šobrīd diskutējam par otrā pārskatu noslēgšanu un uh, par parādiem Grieķijai. Uh, un pēc dažām dienām par to tiks runāts, un ņemot vērā, ka šīs diskusijas par Grieķijas valsts finansēm notiek, komisija izlēma a, uh, pieņemt juridisku a, uh, lēmumu. Un uh, ir šie parametri sasniegti, tātad, uh, un pēc tam šis lēmums tiks pieņemts. Un tās ir labas ziņas Eiropai un Grieķijai. Uh, Un kopumā var atzīmēt, ka eh, ļoti daudz valstis ir noslēgušas eh, šos korektīvos pasākums pakti ietveros, un tas ir pozitīvi. 2011. gadā bija 24 dalībvalsts, kam bija pārmērīgs deficīts, eh, un šobrīd paliek divas, trīs, un cerams, ka 2018. gadā visas valstis būs izkļuvuši no šīs situācijas, un uh, 2017. gadā deficīts būs 1,4% un 2018. 1,3%, un tagad par Spāniju. Tā ir vēl valsts, kurā ir pārmērīgs deficīts, un mūsu vēstījums šai uh, valstī ir tas, ka padomas ieteikums attiecībā uz uh, pārmērīgu deficītu ir jāievēlo. Kas attiecas uz preventīvo pakta daļu, Komisija ir pieņēmusi ziņojumu 126.3, uh, izskatot, uh, kādi tad ir iemesli, uh, kāpēc Beļģija un Somija nav ievērojusi noteikumus, bet mēs konstatējam, ka Beļģijai nav nepieciešams atvērt pārmērīgi deficīta procedūru, bet Beļģijai būs jāveic attiecīgi pasākumi, lai ievērotu paktu. Attiecībā uz Somiju ir ātri jā jāveic eh, reformas eh, attiecībā uz produktivitātes veicināšanu, un eh, komisija sniedz attiecīgo elastību. Komisija piedāvā arī tādu pašu elastību sniegt Lietuvai, runājot par pensiju sistēmas reformu. Attiecībā uz Itālijas budžeta situāciju saskaņā ar 126.3 ziņojumu, kas tika pie, prezentēts februārī, Itālija pieņēma papildus budžeta pasākumus. Uh, kas tai ļaus uh, ievērot noteiktās saistības. Tātad šobrīd mēs uzskatām, ka nav pamata atvērt uh, tālāku procedūru. Protams, mēs cieši sekosim uh, šai valstī un budžeta situācijai 2018. gadā. Tagad par Rumāniju. Komisija piedāvā ieteikt, pieņemt Rumānijas ieteikumus, lai koriģētu to um, būtisko novirzi no uh, šī ceļa attiecībā uz budžeta mērķiem vidējā termiņā. Un, lai izvairītos no pārmērīga budžeta deficīta procedūras atvēršanas, uh, tiešām ir jāpieņem šie ieteiktie pasākumi, kas arī ļaus uh, uh, neatvērt uh, šo procedūru, un tas arī tika teiks Ekofin padomē pagājušajā gad, pagājušajā nedēļā. Tātad tas bija pavisam ātri par to, kāda ir situācija šajos jautājumos, un esmu gatavs arī atbildēt jūsu jautājumiem. Lielas paldies, komisāra Moskavicī kundz. Kungām tagad vārds komisārs Taisens kundzei lūdzu. Godotie priekšsēdētāji, parlamenta locekļi šogad komisija piedzīvo vidustermiņa laika mirkli, un šīs komisijas uzņēmums no pirmās, uzdevums no pirmās dienas bija radīt darba vietu pieaugumu un sociālo iekļaušanu, lai nodrošinātu to, ka Eiropā rūpēs par pilnīgi visiem cilvēkiem. Un šodien es varu apgalvot, ka mēs esam nogājuši ļoti garu ceļu. Gandrīz divi 133 tūkstoši cilvēki ir pieņemti darbā šī, šī laika posma laikā un salīdzinot ar šīs komisijas uzsākumu, vairāk kā 6 miljonu darba vietu ir radīta Eiropā. Un kaut gan vairāk kā 19 miljoni cilvēku Eiropā meklē darbu, bezdarba līmenis ir zemākais kopš 2009. gada Eiropā. Taču ņemot to visu vērā, mēs apzināmies, ka vēl ir daudz, kas jādara. Nevienlīdzība pieaug Eiropā gan dalībvalstu vidū, gan starp tām. Protams, ka tā samazinās, taču vēl joprojām ir liela. Izaugsme ir ārkārtīgi būtisks jautājums komisijai. Mēs zinām, ka šeit tiek ietekmēti gan sociālie, gan ekonomiskie procesi, tādēļ komisija ļoti koncentrējas uz sociāliem jautājumiem. Pirmkārt, Eiropas pusgads. Tas ir ļoti skaidri iekļauts paziņojumā, kas papildina 2017. gada valstu ieteikumus. Mēs aicinām dalībvalstis ņemt vērā to sociālo reformu, sociālo ietekmi. Tas ir jādara plānojot, īstenojot un pēc tam uh, uzraugot šo reformu īstenošanu. Mēs pieprasam, lai dalībvalsts nodrošina to, ka reformas veicina sociālās mobilitātes iespējas un cenšas pārvarēt nevienlīdzību, nevis tās to veicināt. Otkārt, pati komisija pievērš lielāku uzmanību sociālajiem jautājumiem un attiecīgās politikas veidošanai. Uh, jo īpaši ņemot vēro sociālo pīlāru, kas ir vērsts, lai cīnītos pret sociālo nevienlīdzību. Eiropas pusgads ir kļuvis par būtisku instrumentu, lai šis pīlārs darbotos. Pīlāra principi jau ir ietekmējuši mūsu politikas ieteikums 2017. gadam. Vēlos minēt šeit pāris piemēru. Pirmais pīlāra princips uzsver izglītības nozīmību, apmācību, mūža izglītību. Mums ir jānodrošina tas, lai visi cilvēki Eiropā uh, var piekļūt vislabākajām mācību iespējām, jo tas noteiks šo cilvēku dzīves iespējas, kā arī mūsu savienības konkurētspēju. Mūsu uzņēmumiem ir nepieciešami talanti, lai varētu augt. Tādēļ mēs pieprasam vairāk reformu, lai īstenotu apmācības. Tāpat arī pīlārs pieprasa iekļaujošu darba tirgus ir nepieciešama vairāk labāku darba vietu. Tā ir viena no galvenajām prioritātēm turpmākajos gados. Tāpat šeit jāuzsver godīgs atalgojums, lai nodrošinātu pieklājīgu dzīves uh, eksistences nodrošinājumu. Tas ir arī atspoguļots dažos ieteikumos un arī ieteikumos dažām dalībvalstīm, kur pieprasām, lai ekonomiskā izaugsme atspoguļotos arī darbinieku atalgojumā. Protams, ka sociālie partneri šajā procesē spēlē būtisku lomu, tādēļ mēs pieprasām dalībvalsts uzlabot sociālā dialoga iespējas, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī pīlārs pieprasa sociālas aizsardzības sistēmas, kas atspoguļo patiesas investīcijas Eiropas cilvēkos. Mūsu ieteikumu mērķis ir iespēju veicināšana, sociāla aizsardzības sistēma, efektivitāte, kā arī piekļuva veselības un sociālajiem pakalpojumiem ilgtermiņā bērnu aprūpei. Darga priekšsēdētāji, eh, parlamenta locekļi, bieži vien eh, ir jāpieņem reformas, kas ir sāpīgas, taču mēs esam piedzīvojuši pozitīvas signālus ekonomikas atvesaļošanā kopš 2013. gada. Vienlaiks mums ir jāturpina mūsu pūliņi, lai būtu daudz iekļaujošāk izaugsmi, lai ik viens no tās gūtu labumu Eiropā. Eiropas sociālo tiesību pīlārs nodrošina atsauces ietvaru, lai to sasniegtu, un Eiropas pusgads ir viens no izšķirošiem instrumentiem, lai veicinātu reformas nacionāla līmenī. Tagad nacionālajām vietējām valdībām, sociālajiem partneriem un sabiedrībai, sabiedrības ziņā ir strādā, sastrādāties kopā ar mums, lai nodrošinātu izaugsmi Eiropā. Paldies! Tagad mēs uzsāksim mūsu jautājumu un atbilžu daļu. Un, lai tiktu galā ar mūsu kavēšanos, mēs um, jautājumus eh, apvienosim blokos. Sākumā vēlos uzsvērt paustu viedokli, kur pauda Moskavīcī kungs par noteikumu efektivitāti, ja tie tiek eh, piemēroti inteliģentā veidā. Uh, Trīs valstis no 24 valstīm ir palikušas, nākotnē ir paredzēts 1,3% deficīts, nu tie ir iespaidīgi rezultāti. Pirmais runātājs Gunāra Hokmārkungs lūdzu. Liels paldies! Paldies par uh, sniegtajām prezentācijām. Manuprāt, mums, protams, vajadzētu apsveikt uh, faktu, ka mums uh, veicas labāk, taču tas nenozīmē to, ka mēs uh, rīkojamies uh, lieliski. Mēs piedzīvojam atgūšanos, varētu teikt, ka tad, ja jums pēdas atrodas krāsnī un uh, galva leduskapī, tad uh, piedzīvojat visas temperatūras, bet vai tad tas ir ideālais stāvoklis? runāt par šiem apkopotiem izaugsmas līmeņiem. Tie vēl joprojām ir pārāk zemi. Turklāt dažās dalībvalstīs mums ir absolūtā izaugsme. 8% bezdarbs nozīmē to, ka mums ir ļoti augsts bezdarba līmenis dažās dalībvalstīs. Un tas nozīmē, ka daži, ka ļoti daudz cilvēku, kas ir izslēgti no darba tirgus, šis nav laiks, lai priecātos par sasniegto, bet šis ir laiks, kad ir jāpieprasa un jāstrādā pie augstākas izaugsmes. Un es gribu sākumā Dombrovska kungam, bet arī Moskavīcī kungam un Taisens kundze lūk domāt par to, kā mēs var, ko mēs varam darīt, lai uzstādītu augstākus mērķus, pirmkārt jau iespējamai izaugsmai. Jā, ir nepieciešama struktūrālā kohēzija, un balstoties uz mūsu ekonomiku atšķirībām, mēs redzam, ka mēs esam īstenojuši dažādu līmeņu struktūrālās reformas. Manuprāt, ir nepieciešams eh, rīkoties vēl tiešāk, nevis vienkārši runāt par to, ka ir nepieciešams struktūrālās reformas. Nē, mums tas ir jādara aktīvi tajās dalībvalstīs, kur ir zemāka izaugsma un zemāka iespējamā izaugsma, jo šeit ir redzams ka ir nepieciešams darīt daudz vairāk, un to es gribētu dzirdēt arī no jūsu puses. Paldies, paldies, Klods Rolēns. Eh, merci, paldies, priekšsādātāji. Tas tiešām ir būtisks brīdis, ka tiek ieņemts, pieņemt valstu ieteikumi, un uh, mums ir jāsalāgo uh, investīciju un izaugsmas atjaunošana un uh, valsts parādu un finanšu uh, konsolidāciju. Kā jūs uh, jau teicāt, tiešām izaugsme vēl ir pārāk vāja, lai samazinātu bezdarbu uh, līdz apmierinošam līmenim. Šie divi mērķi, tātad investīcija veicināšana, izaugsme un uh, valsts finanšu pārvaldīšana, rada tādus pretrunīgus efektus. Piemēram, ieteikumi Beļģijai manai valstī uh, Eh, komisija pamatoti norāda uz infrastruktūras vājo kvalitāti, bet eh, tas ir arī par mazu investīciju rezultāts, eh, un tas ir finanšu konsolidāciju rezultāts publiskā līmenī. Tātad, un šo pretrunu arī redzam runāt par izglītību un investīcijām pētniecības jomā un arī sociālajā politikā, kas ir jāīstenot Tātad kā varētu uh, šo pretrumu vēl mazināt? Tiek jau daudz kas darīts. Es ar prieku konstatēju, ka jūs uzsverat, ka jāstrādā pie nevienlīdzības samazināšanas, Un uh, es arī dzirdēju, ka jūs vēlties stiprināt uh, sociālo dialogu. Eh, sociālais dialogs ir eh, neaizstājams, lai veicinātu sociālo kohēziju. Kā jūs gatavojaties to darīt? Paldies katram runātājiem pusotru minūtu un nākamā runātāja Pervanča Bērēsa lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Paldies par šo um, ainu, ko iezīmējāt, kas ir diezgan tāda mierīga. Uh, arī attiecībā uz konkrētām valstīm. Tie instrumenti, kas ir dalībvalstu rīcībā, ir viens ļoti būtisks uh, instruments, tā ir fiskalitāte, nodokļi. Eh, tātad tās eh, reformas, tomēr, ko jūs gribat dalībvalstīm ieteikt, īstenot, tās ir īstenāmas caur nodokļiem un virknei valstu varēja vēl izteikt ieteikumus šajā jomā. Cik lielā mērā jūs konstatējat, ka dalībvalstis īsteno reformas, kas ļauj no vienas puses panākt labāku līdzsvaru starp darba un kapitāla aplikšanu ar noteik, nodokļiem, jo uh, Eh, ir ieteikumi, kas eh, ir eh, vērsti uz to, ka jāsamazina sloks darba aplikšanai ar nodokļiem, un tad ir savukārt šī te versija, ka par parādiem un par investīcijām īpašumos. Man tiešām šķiet, ka tie ir tādi punkti, uh, Uh, kurus var izmantot uh, valstu uh, ieteikumos, un tam varētu būt tiešām ietekme. Paldies, Marija Arēna. Merci. Paldies. Klods Rolāns atsaucās uz šīm te pretrunām, jo ja mēs varētu um, par pārmērīgo deficītu runāt, tad kāda ir saikne starp šiem te pasākumiem, kas ir budžeta pasākumi, uh, un uh, um, nevienlīdzības sāsnāšanos šobrīd Eiropā. Vai mums ir pietiekam daudz indikātoru, lai konstatētu, vai valsts, kas iziet šobrīd no pārmērīga deficīta procedūras, vai tā ir pietiekam daudz instrumentu, lai cīnītos pret nevienlīdzību? Un taisens kundze, es augstu vērtēju to, ka jūs vēlties cīnīties pret nabadzību šobrīd Eiropā, bet vai uh, Eh, privātās un darba dzīves eh, eh, līdzsvars joprojām ir nodrošināts, un vai elastība tiešām ir labākais risinājums, jo elastība var arī apdraudēt, jo pieši sieviešu situācija darba vidē, un tas ir saistīts arī nabadzību. Tātad kā mēs, lai cīnāmies pret sieviešu nabadzību un pret to, ka sievietēm ir ļoti grūti iekļauties darba tirgu. Uh, Jā, un par investīcijām netiek daudz runāts par uh, investīcijām pārējā uz uh, zaļāku enerģiju. Es neko daudz nedzirdu par šiem jautājumiem, vai jūs varētu eh, šeit sniegt kaut kādus precizējumus. Paldies! Paldies! Lielas paldies, Berts Luka! Paldies, priekšsēdē. Mans jautājums ir vērsts Dombrovska kungām. Komisija atkārtoti kritizē Vācijas uh, bilanci un šeit pastāvošo pārpalikumu. Es gribētu dzirdēt, uz kādiem ekonomiskās analīzes datiem tas balstās. Vai jūs kritizējāt tieši tirzniecības bilances pārpalikumu, vai šeit vairāk runa ir par pakalpojumiem. Visu laiku tiek piedāvāts, ka Vācijai vajadzētu paaugstināt uh, valsts investīcijas, un gribētu dzirdēt, vai komisija uzskata, ka valstu investīciju pieaugums Vācijā novest pie tā, ka Vācijas uzņēmumi mazāk eksportētu citās valstīs, vai arī komisija uzskata, ka tad importi uz Vāciju tiktu kaut kādā veidā ilgspējīgi spēcināti, ja valsts investīcija programmas tiktu īstenotas Vācijā. Ja Vācija domā, ka šeit nav runa par pārpalikumu privāto preču un pakalpoju jomā, vai tad šī atšķirības starp pakalpojumu bilanci un uh, tirzniecības bilanci pastāv tajā, ka Vācijā tiek gūti kapitāla ieņēmumi no aizdevumiem, un tad kādi būtu ieguvumi, ja iekšējie taupījumi tikti investēti investīcijās, nevis tiktu izsniegti kā kredīta aizdevumi citās valstīs. Paldies! Paldies! Ulrika Trebēsijus kundze, nākamā runātāja. Paldies! Jūs pats uh, jau runājāt par to, ka katrai dalību valstī ir nepieciešama pašu politiskā iniciatīva, lai tiktu galā ar trūkumiem valstīs. Un arī Dombrovska kungs runāja par uh, konkrētiem ieteikumiem valstīm, un visu šo priekšsēdētāju un komisāru ziņojumos jau ir skaidri pateicis, ka nav vienas piegrieznes, kas der visiem. Katrai dalībvalstī ir savi nosacījumi. Un ja mēs tagad palūkojamies uz Eiropas Savienības sociālajiem pīlāriem šiem priekšlikumiem, tad varētu rasties iedo, aizdomas par to, ka mēs vēlamies paredzēt tādu sociālo pauzi visās Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs. Jā, vienlaiks mums ir ļoti augsti sociālie standarti Eiropā, bet nu, tos ir nepieciešams apmaksāt un dalībvalstīm ir nepieciešams kapacitātes un nodokļu iespējas, lai varētu īstenot šos pasākumus. Un ņemot vērā Eiropas Savienības ekonomikas situāciju, papildu sociālās prasības veido risku. Protams, kā labklājīgākas eh, dalībvalstis to var atļauties. Uh, Un tām ir arī finanšu iespējas īstenot papildu nu, pasākumus. Tad atkal vājākas dalībvalsts, kur jūs dažas arī pieminējāt, piemēram, Austruma Eiropā vai arī nelielie uzņēmumi, kas veido mūsu tautsēmniecību mugurkaulu, nespēja īstenot šos pasākumus. Un tad mans jautājums būtu tāds, kā komisija izvērtē, uh, paši iniciatīvi īstenot šo sociālos pīlārus un saskaņot to ar valstu pašatbildību. Paldies, paldies, Ulrika. Nākamā runātājs, runātājs Gavēšana Bons. Paldies, priekšsādātāji, paldies uh, uh, arī, ka uh, esat ieradušies, uh, uh, lai ar mums diskutētu. Un, eh, jā, kā lai nepriecājas, mēs redzam, ka daudzi finansisti eh, daudzās valstīs ir eh, labākā tās situācijā. Um, manā valstī varbūt ne, manā vēlēšana apgabalā, bet pie tā vēl atgriezīsimies. Jā, 2% izaugsme, nu tas nav iemesls milzu svinībām. Uh, Un, jo īpaši tāpēc, ja mēs paskatāmies, ka tas sadalās un ka turpinās arī struktūrālās problēmas, man ir prieks dzirdēt divus vārdus - ražīgums un nevienlīdzība. Un ir labi, ka uh, tie uh, ir ļoti būtiski aspekti uh, jūsu ieteikumos. Uh, jo mums būs tiešām uh, jāstrādā pie šiem jautājumiem, bet es gribu redzēt arī praktiskas lietas, bet galvenokārt gribētu aicināt komisiju iet nedaudz tālāk struktūrālās vīzijas kontekstā. Jā, mēs varam ņemt vērā kvantitīvos rādītājus. Es izmantošu trīs minūtes uh, kopā Es, eh, jā, piemēram, tātad tiek prasīts manam vēlēšana apgabalam eh, tādu stabilu projektu, budžetu projektu, stabilitāti un tā tālāk, un kad eh, tiek prezentēts budžets, tad tiek prezentēti skaitļi, bet uh, varbūt nav skaidrs, ka Spānijā ir radusies ļoti spēcīga nevienlīdzība, kas radīs nākotnē uh, publisko deficītu, un tas arī ir jāsaprot, un uh, Eh, es gribētu aicināt pievērsties vairāk struktūrālajiem aspektiem un eh, arī domāt eh, tādā ilgākā termiņā, raudzīties, vai tiešām tiek veiktas struktūrālās reformas un vai tiešām tiek sasniegti rezultāti. Ir valstis to uh, Uh, vidū mana, uh, kur enerģētikas politika nolēms nabadzībai uh, šo valstu gadu desmitiem. Un jā, ir runāts par Vāciju, un vāciešiem ir jāļauj saviem pilsoņiem dzīvot labāk un tērēt labāk, un tas arī vispār ekonomika priekšsādātāja kungs. Liels paldies Kalvēšam Bonu kungam. Jūs izmantojat arī citu albas kolēģu laiku, bet tagad mēs varam ķerties klāt pirmajam atbilžu raundam, kurus sniegs mūsu komisāri. Kurš vēl sākt? Valda Dombrovska kungs, lūdzu. Um, uh, thank you. Uh, uh. Liels paldies par uzdotajiem jautājumiem. Centīšos apkopot pāris no tiem jautājumiem tādā grupveidā. Jautājums par šiem apkopotajiem datiem un kādas atšķirības tie varētu atspoguļot. Tā ir taisnība, ka pastāv atšķirības starp izaugsmas rādītājiem un bezdarba līmeņiem. Uh, Tad, kad mēs sakām, ka sagaidām, ka visas 28 dalībvalsts šogad piedzīvos izaugsmi, protams, ka tas ir pozitīvi, taču izaugsmes rādītāji nav tik vienmērīgi. Tad runājot par reformām, kas skar to dalībvalstu struktūrālās, eh, struktūrālās trūkums ar zemiem izaugsmas līmeniem un par atbalstu spēcināt šo izaugsmu. Es jau runāju par makroekonomiskās disbalans procedūru, un tās dalībvalsts, kuriem ir pārmērīga bilance, saņem arvien vairāk ieteikumu, kas ir daudz konkrētāki, un tiek nodrošināts arī konkrēts īpašs uzraudzības mehānisms attiecībā uz šīm dalībvalstīm. valstīm Šeit jau tika pieminēts princips, ka mums ir jāstrādā vairāk ar tām dalībvalstīm, kuriem ir lielākas struktūrālās programmas, problēmas. Tad jautājums par to, kā varam saskaņot šīs vajadzības pēc investīcijām, nodrošinot kvalitāti, fiskāla pielāgojuma ir virkne dalībvalstu, kurām tas jāveic, šo jautājumu uzdeva vairāki parlamentārieši. Tas tiešām tā ir, ka mums šī aspekti ir jāapzinās un jāīsteno šeit līdzsvars. Un to mēs arī ļoti konkrēti uzsveram šī gada Eiropas pusgadā. Un arī konkrētajos uh, ieteikumos valstīm šogad. Tas īpaši attiecas uz fiskālo sektoru. Uh, Protams, nevar atrisināt struktūrālās reformas eh, tautsaimniecībā vienkārši eh, arvien vairāk aizņemoties un krājot parādus, un mēs tādēļ arī uzsveram augstus parāda līmenis dažās dalībvalstīs, un šeit ir jārunā par konkrētām struktūrālām problēmām. Ir nepieciešams, lai valsts finansējumi būtu stabili, un tāpat arī, eh, lai parāda līknē būtu tikai lejupējoša. Tad runājot par sociālajiem pīlāriem un darba tirgus pasākumiem, eh, par tiem runās Marijāna. Tad jautājums par fiskālās, fiskālo politiku Eiropas līmenī. Arī šo aspektu mēs uzsveram šī gada Eiropas pusgada ziņojumā. Šeit mēs piešķiram lielāku uzmanību Eirozonas apkopotajā situācijā un arī konkrēti par to runājam ieteikumos valstīm, īpaši uzsverot šo eirozonas valstu aspektu. Tad runājot par eh, nodokļu sektoru, šeit mūsu galvenais padoms ir samazināt nodokļus darba darbiniekiem un pārnest šo slodzi. Uh, šis arī ir aspekts, kuram mēs rūpīgi sekojam. Un tad jautājums par um, mm, parādu un ieguvumu. Li, parādu un kapitāla balansu, par to mēs arī runājam. Tad tradicionālais jautājums par Vācijas tekošo uh, kontu cikliem. Tas tiešām ir iemesls, kādēļ Vācija ir iekļauta makroekonomiskās eh, pārbaudas procedūrā, jo šeit ir pārsniegt 6% IKP, un mēs saskatām, ka tādas tendences, ka šeit ir šīs tekošā konta pārpalikums. Uh, Un mūsu prasība ir stimulēt uh, ekonomiku, investīcijas valsts līmenī. Tāpat arī tika uzdots jautājums par eksporta importa aspektiem. Pie tā ir jāstrādā, un, protams, kā ar pieprasījumu pusi, ar investīcijām mēs varam sagaidīt arī augstāku importu pieaugumu. Tādēļ mūsu padoms nav vācu uzņēmumiem eh, pieprasīt mazāk eksportēt. Tas skaidri nav nekādā gadījumā mūsu padoms, taču katrā gadījumā uh, Mēs ņemam vērā šīs papildu investīcijas, kuras Vācija ir īstenojusi jau pagājušajā gadā. Mēs uh, varam novērot, ka ir panākts progress šajā jomā, taču mēs zinām, ka pašreizējais tekošā konta pārpalikums ir pārsniedzis uh, noteiktos. Jautājums par to, ka nevar visu mest pār vienu kārti. Bet, protams, mēs esam piemērojuši šādu skatījumu jau vienmēr sociālais pilārs, bet par to atkal niansētāk atbildēs Marijāne. Bet sociālais pilārs mēs jau nemeklējam dažādos līgumos, ko Eiropas Savienība varētu vēl darīt sociālajā jomā. Nē, sociālā joma ir dalība valstu kompetencē un pilnīgā. Jautājums par ražošanas apjomu pieaugumu, par atšķirību samazinājumu, ko praktiski darām atbildu. Praktiskajā jomā mēs šobrīd esam piedāvājuši dalību valstīm dažādus risinājumus valstīm specifiskajās rekomendācijās jo, kā jūs ziniet, ir dažādas dalība valsts, un tieši valstīm specifiskajās rekomendācijās parādās tas, ko tad darīt, lai mazinātu sociālās atšķirības, kā uzlabot pakalpojumu tirgu, kā uzlabot um, strādājošo profesionālās iemaņas, kvalifikācijas celšanu un līdzīgi. Par um, atšķirību samazināšanu, mēs runājam par sociālās sistēmas uzlabošanu dalību valstīs, par nodokļu sakārtošanu, par aktīvāku darba tirgus politiku. Tie visi ir praktiski ieteikumi, kā cīnīties pret atšķirībām. Paldies, priekšsēdētājs Moskavisa kungs. Ātri, jo es piekrītu visam, kas tika teikts. Hokmārka kungs teica, ka jā, ir labāk, bet nevar teikt, ka viss ir labi. Uh, nav nekāda iemesla tiešām būt pašapmierinātiem. Izaugsme joprojām ir vāja, salīdzinot ar pasaules izaugsmi, un arī bezdarbs un nevienlīdzība ir pārāk liela. Tātad jautājums ir, kā varētu veicināt vēl izaugsmi. Es domāju, ka šeit ir trīs virzieni, kurus ātri gribētu pieminēt. Pirmkārt, uh, Jā, patiesībā jāveic ir struktūrālās reformas, visiem tās ir jāveic, bet galvenokārt valstīm, kurām šobrīd ir deficīts. Uh, Otrakārt ir jāsamazina um, makroekonomiskais nelīdzsvars, un uh, tur ir jāinvestē vairāk. Un treškārt ir uh, jāsamazina atšķirības Eirozonas ietveros. Uh, Un tas ir viens no Baltās grāmatas mērķiem, kuru prezentēsim par Eirozonas padziļināšanu. Uh, ja mums ir pārāk uh, lielas atšķirības un aizvien lielākas pat ar eiro aizsardzību, kaut kādā brīdī radīsies demokrātiskās politiskās leģitimitātes problēma. Tas ir visam vienkārši, un šī iemesla dēļ eirozonas padziļināšana, manuprāt, ir jāorganizē balstoties uz konverģenci makroekonomiskā plānā, un visi pasākumi, ko varam veikt, vai nu tie būtu uh, tādi pasākumi, kas radītu papildus budžeta kapacitāti vai mainītu uh, Eirozonas pārvaldību, to reformējot, tie visi būtu vērsti uz šo mērķi. Tagad uh, uh, pretruns starp fiskālo konsolidāciju un investīcijām arī šeit ir jādomā par valsts finanšu kvalitāti. Es nedomāju, ka uh, Uh, pati finanšu konsolidācija uh, radītu nelabvēlīgu situāciju uh, investīcijām. Nē, te ir jārunā par to, kāda būs politika un ir jādod prioritāte investīcijām. Dažādās valstīs es zinu, ka ir valsts, kurās pastāv šķēršļi investīcijām un tie ir jānojauc, bet komisija uh, vēlas veicināt investīcijas, un tāds bija arī Junkera plāna mērķis, kas, manuprāt, ir uh, veiksmīgs, vairāk kā 200 uh, miljardu eiro ir piesaistīti šī plāna ietvaros, un uh, Bērešas kundze runāja par nodokļiem uz zemajām algām. Es viņai gribēju teikt, ka es lielā mērā piekrītu viņas piezīmē par uh, fiskāliem instrumentiem, kas dod priekšroku parādiem un nevis uh, uh, īpašumiem. Jā, uh, komisija, uh, protams, strādā pie kapitāla tirgus jautājumiem un arī uh, pie uh, kopīgas uzņēmumu nodokļu bāzes un pie uz to gribētu vērst jūsu uzmanību, jo tas ir um, liels projekts svarīgs projekts, un tas būs ne tikai uh, vienkāršošanas instruments, kas samazinās slogu uz uzņēmumiem, bet tas būs arī instruments, kas nodrošinās lielāku fiskālu caurskatāmību, un treškārt tā ir arī iespēja uh, mums pārdomāt dažādus projektus uh, un ieviest tādus stimulus uh, investīcijām, uh, investīcijām pētniecībā, attīstībā, inovācijās un arī uh, visā, kas uh, veicina um, vērtības radīšanas uh, procesu. Tātad šie stimuli arī ir jāiekļauj šajās diskusijās, pārdomās, ko es iesaku arī darīt padomai. Pirmā patiesā diskusija uh, Eh, notika pagājušajā nedēļā, un tur parādījās būtisks atbalsts, bet arī pretestība, pret ko ir jācīnās, bet komisija ir gatava kompromisiem, eh, bet šiem eh, kompromisiem jābūt kvalitatīviem, būtiskiem kompromisiem. Šeit ir ļoti būtiskas intereses un ir svarīgi, lai šos projektus tiešām varētu īstenot Un ar Enes kundzei uh, gribu teikt, ka jādomā par valsts finanšu kvalitāti. Tiešām tiek daudz uh, uzsvara likts uz uh, pārvaldību un uz kvantitatīviem aspektiem, bet ir vairāk veidi, kā var tikt galā ar deficītu. Un um, viens no veidiem ir likt uzsvaru uz kvalitāti, dot priekšroku investīcijām. Tas ir arī ir veids, kā cīnīties pret nevienlīdzību. Paldies, Taisens kundze, nākamā lūdzu. Paldies, eh, un paldies visiem, kur uzdev jautājumus. Pirmajam atbildēšu Gunāram Hekmāk kungam. Kā organizēt eh, mūsu darbu, lai ekonomiskā izaugsme būtu ātrāka? jo tā nav pietiekama. Es daru savu mandātu ietvaros to, kas ir manos spēkos, strādājot pie sociālā pilāra spodrināšanas un arī prasmi uzlabošanas. Esmu pārliecināta, ka mums darba tirgus ir jāorganizē tā, lai ikviena cilvēka talanti varētu izpausties. Tas attiecās gan uz darba tirgus organizēšanu, gan arī uz cilvēku pašu pieju augstas kvalitātes um, izglītības sistēmai, apmācībai, profesionālajai izaugsmai. Tātad eh, cilvēkiem ir jābūt iespējai mūža izglītības, eh, mūža izglītībai un eh, iespējas mācīties. Tām nevajadzētu beigties, kad cilvēkam ir 30, bet gan jāmācās būt visu mūžu, vai vismaz iespēja būt tādai jābūt. Esmu pārliecināta, ka tas arī cels ražīgumu. Klodam Relānam vēlētos pateikties par pozitīvajām uzslavām, par to, ko esam dalī, darījuši atšķirību mazināšanai, par sociālo dialogu, ko darīt, lai to veicinātu. Komisijas ar darbības sākumā organizēja augsta līmeņa konferenci. Kāpēc mēs to saucam par augsta līmeņa konferenci? Tāpēc, ka tajā piedalījās ļoti daudz sociālie partneri, un toreiz mēs bijām viensprātis, ka sociālajā dialogā eh, dzimušas eh, konkrētas iniciatīvas arī ir vieglāk īstenojams kā nacionālā, tā arī Eiropas līmenī. Runa iet ne tikai par strikti sociālās politikas ietvaru, bet eh, tas jau viss pārklājas ar citām jomām, un to mēs arī darām. Šobrīd eh, mēs eh, tiekamies un diskutējam ar sociālajiem partneriem par eh, Eiropas pusgadu, mudinam dalību valstu to darīt dalību valstu un arī citos līmeņos, tātad dalību valstīm arī ir jādod savus ieguldījumus. Esam vienojušies arī par dalību valstu prasmju uzlabošanas idejām. Uh, Tas jau darbs ir nepārtraukts, tas ir darbs, kas prasa ļoti ilgu laiku, jo nav jau tā, ka mēs nolemjam un nākamajā dienā visiem ir prasmes un visiem ir iemaņas. Nē, tā jau nav. Tas ir ilgstošs darbs, bet mēs to darām. Un eh, esmu drosmīgi apgalvot, ka mēs šajā komisijā esam darījuši sadarbībā ar sociālajiem partneriem vairāk nekā visas iepriekšējās. Bet, eh, protams, dalību valsts jau ir tās, kas īsteno mūsu politiskos ieteikumus un lēmumus. Jautājums par nabadzību Marija Renaku uzdeva. Nabadzība un eh, sieviešu situācija, sieviešu situācija kā sabiedrībā, tā arī darba tirgū. Vispirms, runājot par elastību un daļlaiku, protams, ļoti daudzi daļlaikā strādājošie vēlētos strādāt lielākus procentus, bet bezmaz tikpat liela e, daļa ir tāda, kur vēlas strādāt daļlaiku. Tāpēc e, nevar jau atkal visu mest par vienu kārtu. Ir tāda vecāka, kur nevēlas strādāt e, pilnu darba slodzi. Bet, protams, jābūt uzmanīgiem savos izteikumos, tāpēc jau mēs runājam par darba un privātās dzīves salīdzsvarošanu. Uh, Ļoti daudz sievietes, un tas ir pierādīts, ļoti daudz sievietes, īpaši brīdī, kad viņām piedzimst bērni vai ir citi aprūpējamie, tad eh, sievietes izvēlās eh, nestrādāt pilnu darba slodzi vai vispār aiziet no darba. Un kopš tā brīža, no tā brīža sievietes arī pelna stipri mazāk, un tas ietekmē viņu ne tikai tā brīža situāciju, bet arī nākotnes pensiju un ļoti daudz citus momentus, jo tātad sieviete gan pelna mazāk, gan arī saņems mazāku pensiju. Uh, Tas ir eh, darba dzīves eh, un eh, privātās dzīves savietojamības jautājums, un mēs šeit arī esam nākuši klajā ar veselu virkni pierāvājumu, tajā skaitā arī Eiropas pusgada ietvaros. Bet, lai sievietes varētu aktīvāk piedalīties darba dzīvē, ir nepieciešama kā bērnu aprūpe, bērnu dārzi un līdzīgi. Par nabadzību, nabadzību vispār, vispārīgos termiņos runājot Jūs ziniet, ka nabadzība ietekmē ļoti daudzi faktori. Nav tā, kā atrisinot vienu vai sakārtojot vienu no faktoriem, nabadzība izzudīs. Citu starpā nabadzību novērš izglītība, prasmju iegūšana un arī kāda ir darba tirgus pieejamība, godprātīga darba noteikumi, pietiekami pieklājīgas algas, kas eh, nodrošinātu cilvēkiem cilvēku cienīgu dzīvi, bet tas viss ir cieši saistīts ar sociālo aizsardzību. Un laba sociāla aizsardzība, mūsuprāt, ir tāda, ka tie, kuriem ir nepieciešama palīdzība, to arī saņem, un saņem kā kvalitatīvu pakalpojumu, pretējā gadījumā tam nav nekādas jēgas. Vēl nedaudz par nabadzību. Tā jau ir, Trebēsevs kundze, jums taisnība. Paraugoties uz eh, dalību valstu iespējām organizēt sociālo aizsardzību, tad šīs iespējas lielā mērā atšķirās. Dalību valsts ir, savā, ir, ir dažādas, atšķirīgas. Piemēram, eh, Vācijā šī sociālā aizsardzība noteikti būs lielāka nekā Rumānijā. Uh, bet eh, mūsu dalību valstīm sagatavotajās rekomendācijās mēs par to runājam. Protams, dalību valstīm ir dažādas izēja pozīcijas, mēs jau nepiedāvājam kaut ko neiespējamu dalību valstī, kur to nekad nevarēs izpildīt, bet eh, mēs piedāvājam tomēr izpildāmus mērķus. Bet eh, mums ir nepieciešama konverģence, īpaši EMU zonā, bet arī 27 dalību valstu kopībā. Uh, un sociālais pilārs jau ir domās tieši konverģences stiprināšanai, bet tam ir nepieciešama kā pilsoniskās sabiedrības, tā arī visu spēlētāju iesaistīšanās. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Priekšsēdētājs, paldies, un tagad eh, dod vārdu Maritai Olskūgai, kur vadīs sēdi. Paldies! Un tagad eh, pārējām pie jautājumiem. Pusotra minūte Dimitris Papadimovs kungam, lūdzu. Paldies! Komisija Moskovisī. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu grieķu valodā, lūdzu uzlieciet austiņas sakarunātājs. Vēlreiz gribu runāt par savu valsti Grieķiju. Mēs esam padarījuši ārkārtīgi daudz. Nedomāju, ka mums būtu vēl jāsaņem papildus programmu nosacījumi no komisijas. Es tomēr gribētu, lai arī pārējās Eirozonas valstis mums aizdotu uz tirgus aizdevumu likmēm. Bet tagad eh, par kaut ko pozitīvu. Grieķijas parāds samazinās bet nākamajā Eirogrupas sanāksmē tiks lemts par eh, parādu atlaišanu Grieķijai. Bet es nedomāju, ka var rīkoties tā no brīža uz brīdi. Grieķijai ir jāpalīdz nostāties uz savām kājām. Un mans jautājums, kāpēc komisija vilcinās? Kāpēc komisija vilcinās eh, kaut ko piedāvāt Grieķijai. Jo mēs taču esam visu izdarījuši, kas no mums tika prasīts. Lūdzu, dodiet eh, mums eh, nedaudz vairāk datu par to, kā 15., 16., 17. gadā bija eh, valsts parāda un ko tas praktiski nozīmēs, kad Grieķija izkļūs no šīs pārmērīgā deficīta procedūras. Kostadina Kuneva Es neizmantoju, es man dotu to laiku, saka Papadimuls kungs. Es dodu vārdu Urtasunu kungam. Thank you, chair. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundz. Trīs konkrēti jautājumi. Vispirms eh, valstīm specifiskās rekomendācijas konkrēti Spānijai. Devītajā punktā, kurā runa iet par cīņu pret korupciju, ļoti laba rekomendācija, ļoti konkrēti izpildāmi priekšlikumi, bet eh, es vēlētos pajautāt, kā komisija nodrošinās to, lai šīs rekomendācijas tiktu īstenots. Otrs. Uh, kā notiek publiskā, publiskā iepirkuma piedāvājums, vai nenotiek šmaukšanās ar publisko naudu, un vai jūs runājat par, ar Spānijas varas iestādēm arī par to, kā notiek publiskā iepirkuma procedūras. Un tagad par Vācijas specifiskajām rekomendācijām. Tas jau šeit izskanēja ka Vācijā ir ļoti liels budžeta pār, pietiekam liels budžeta pārpalikums. Tas, ka vēl jūs nesat Eh, piemērojuši pārmēru budžeta pārpalikuma soda sankcijas. Mans jautājums, cik lielam ir jābūt šai budžeta pārpalikumam un cik ilgu laiku jūs gaidīsiet, eh, kamēr jūs to ierosināsiet? Un eh, visbeidzot, Muskovicī kungs, jūs teicāt, ka joprojām Eirozonā ir Um, nesakārtotas lietas, neskatoties uz to, kad ir pietiekami liela elastība un ekonomiskā izaugsma. Vai jūs piekrītat, un Dragie kungs to vakar jau pieminēja, ka Eirozonā ir nepieciešama tāda budžeta kapacitāte, kas ļautu Eirozonai aizņemties, un tas eh, ļautu stāties precim, pretim cikliskumu negatīvajām izpa, izpausmēm. Un eh, šī dubultā recesija, vai tas arī tam nepalīdzēs? Uh, un cik lielam IKP ir jābūt iekļautai šai kapacitātei. Thank you, Jean Lambert. Paldies, Jean Lambert. Neredzu viņu zālē. It took 30 seconds of her time. Es runāju 30 sekundes jau no viņas laika, saka Urtasan kungs. Jā, jā, tā arī ir priekšsēdētāja. Nākamā Laura Agēla lūdzu. Grazie, prezidenti, e grazie ai komisāri. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Paldies visiem komisāriem. Es eh, patiesībā esmu pārsteigta. Jūs nākat klajā ar pasākumu kopumu, kuriem būtu jāveicina ekonomiskā izaugsme, bet eh, realitāte, paraugoties uz dalību valstu realitāti, situācija ir samērā drūma, skats ir samērā dūm, drūms. Eiropas Savienībā dzīvo 120 miljoni nabadzīgu cilvēku tieši jūsu īstenotās politikas dēļ. Viņi ir nabadzīgi. Jūs turpinat iestāties par šīm struktūrālajām reformām, kuras jūs esat uzspieduši daudzām dalību valstīm. Jūs skaidri zinat, ka tas ir novedis pie sociāla slaktiņa. Vai jūs sev uzdodat jautājumu, vai šī jūsu piemērotā pieeja, kas ir izrādījusies kļūdaina, Kāpēc jūs to joprojām uzspiežat? Eiropā ir 120 miljoni nabagu, bet vai nav tā, ka jūs jau uz upura altāra esat uzlikuši nākamās paudzes? Kā vārdā? Kā vārdā jūs upurējat iedzīvotājus? Kāds ir jūsu mērķis? Jūs nevariet visu laiku ar smaidu sejā raudzīties uz dalību valstu pūliņiem un spirināšanos izpildīt jūsu vājprātīgās prasības. Tās ir nabadzībā dzenošas. Jūs iedzenat veselu kontinentu nabadzībā. Sitā, situācija Grieķijā ir sava veida piemērs, un tāda būs visa Eiropa. Grieķijā cilvēki <clears throat> cieš e, badu. Jūs nepiedāvājat neko, kas cilvēkiem ļauj izrauties no nabadzības, kas ļautu sakārtot darba tirgu. Jūs esat e, sakropļojuši un iz, pazudinājuši darba tirgu, bet eh, kā tad jūs piedāvājat jaunas darba vietas? Tagad šķiet, ka iedzīvotājiem būtu jābūt jums pateicīgiem par struktūrālajām reformām, vai tas nav smieklīgi, bet mans konkrētais jautājums. Kad jūs beidzot pateiksiet atklāti, ka jūs esat pieļāvuši kļūdu? Kapels kundze nāk. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī komisāram. Es domāju, ka var pateikt, ka. Uh, gan no parlamenta, gan dalību valstu puses prioritāts ir pareizi noteiktas valstu ieteikumos - izaugsme, nodarbinātība, nevienlīdzības apkarošana un arī investīcijas, struktūra reformas un uh, ir izvēlēti tādi instrumenti, kas visiem, da, e, visām dalībvalstīm ir piemēroti. Un tomēr man liekas arī ļoti eh, prātīgi, ka jūs attiecībā uz valstu ieteikumiem ļoti konkrēti izsakāties un arī attiecīgo valstu sociālos partners iesaistāt. Un tāpēc es gribētu pievērsties Austrijas ieteikumiem, kas ir mana valsts komisija. Šeit saka, ka gan pensijas ir jāreformē, tātad darba tirgus, eh, izglītības sistēma un veselības sistēma. Uh, jā, virspusīgi skatoties tā ir. Uh, bet eh, bieži vien um, galvenās problēmas ir detaļās, un ja mēs pievēršamies pensijām, tad tā ir, kā Austrijā pensija izdevumi pieaug arī ilgtvermiņā. Uh, eh, tie pieaugs, pārējā Eiropā tie samazināsies, un varbūt, ka 65 gadu pensionēšanās vecums ir par zēmu, bet lielākā problēma Austrijā ir agrīnā pensionēšanās, un tas arī šo sistēmu noslogo. Proti, reformas nevar tikt īstenots pienācīgi. Un e, neefektīvu efektu uh, sadalīšana uh, veselības sistēmā, jums ir pareizi, bet uh, palielināt nodokli enerģijai, mums ir 50% nodoklis elektrībai, un tas ir ļoti slikti un kontraproduktīvi, ja to vēl uh, gatavojas paaugstināt. Thank you, Marko Vārds. Marko Vallī nākamais lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētais kundze. Es eh, piekrītu komisāru Moskavisī teiktajam. Ir pieprasījuma krīze, bet es domāju, ka komisijai būtu jāpamaina arī sava stratēģija, jo vismaz manuprāt, jūs jau nekādā veidā šobrīd necenšaties palielināt eh, pieprasījumu. Monetārā politika darbojas kā paliatīvā aprūpe. Paskatieties, eh, kas notiek Vācijā un Nīderlandē. Šobrīd šis eh, budžeta pārpalikums, ja mums, mēs visi esam monetārās savienības daļa, tad eh, tā vietā, lai uzspiestu tās valstis, kurām ir pārpalikums, veikt investīcijas, jums būtu jāpiedāvā cits modelis, cits mehānisms, jo jūsu šobrīd piedāvātais nedarbojās. Jūs eh, tā kā mēģināt šobrīd līdzekļus pārlikt no valstīm ar pārpalikumu uz tām, kurām ir deficīts, bet problēma tas neatrisina. Tā ir sistēmiska kļūda. Vai jūs eh, strādājat pie kāda konkrēta priekšlikuma konkrēti lūdzu? Jo jums vismaz sarunu līmenī vajadzētu par to runāt un eh, domāju, ka jums eh, vajadzētu runāt arī par ekonomiskās un monetārās eh, savienības pārreformēšanu. Mm, Re, Martāna kungs, aha, nav šeit. I can't see Mr. Martin here. Es neredzu Martānu kungu zālē, saka priekšsēdētājiem. Tad eh, tagad došu vārdu komisāriem. Un pirmajam dod vārdu Dombrovska kungam, lūdzu. Uh, Paldies, prieksēdētais kundze, godātie deputāti. virkni jautājumu uzdoti, bet eh, jautājums uz ko atbildēšu pirmais eh, - valstīm specifiskās rekomendācijas eh, un konkrēti par Spāniju. Valstīm specifiskajās rekomendācijās pirmajā punktā mēs eh, citu starpā runājam arī par tiem pasākumiem, kuri ir jāīsteno publiskā iepirkuma procedūras ietvaros. Un Spānijā mēs konkrēti ieteicām izveidu izveidot eh, visas Spānijas administratīvo, visu Spānijas administratīvo vienību, kas tieši nodarbotos ar publisko iepirkumu pārvaldību. Tā ir mūsu konkrētā rekomendācija, un to esam Spānijai ieteikuši. Jautājums par Vācijas budžeta pārpalikumu. Tas, ka šis pārpalikums pārsniedz atsauces vērtību, mēs eh, tiešām šobrīd eh, sākam runāt par makroekonomiskā nelīdzsvara eh, sankciju procedūru piemērošanu, un tomēr nešķiet, ka šis pārpalikums pieaugs un pieaugs bezgalīgi, tāpēc eh, Vācija, un to jau šobrīd redzam, īsteno pasākums tādus kā investīcijas un arī ļoti veselīga algu pielikuma politika, uh, Vācijā līdz ar to nav pamata domāt, ka šī makroekonomiskā pārpalikuma tendence turpināsies. Vairāki deputāti uzdeva jautājumu saistītu ar Eirozonas budžetāro kapacitāti. Nu, tad mēs tā kā zīlējam kristāla lodē, bet eh, emu um, konkrētais dokuments, kas par to runās, tiks publiskots uh, rīt. Tāpēc es šobrīd nevaru pakavēties pie tā, kas tad tur ir, bet pilnīgi noteikti var apgalvot, ka mēs um, esam savā ziņojumā tieši novērtējuši tās iespējas, kuras Eirozonas fiskālās stabilitātes nodrošināšanas funkcijai ir jēgpilnas. Tātad rīt tas viss būs zināms. Jautājums par Austriju, par pirmspensiju vilni. Viens no Austrijas specifiskajās rekomendācijās ierakstītā no fiskālā viedokļa raugoties ir tieši nodrošināt pensiju sistēmas ilgtspējīgumu. Uh, jo mēs tieši runājam par šo ļoti plaši Austrijā izmantoto pirmspensiju iespēju par piedalīšanos darba tirgu. Ir citi jautājumi, kuros arī runājam par sieviešu iesaistīšanos, par migrantu iesaistīšanu darba tirgu, bet šis jautājums par pirmspensionēšanos pensionēšanos var ietekmēt pensiju sistēmas ilgspējīgumu. Paldies! Madam Tyson. Taisens kundze, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, ja nemaldos, man konkrēti jautājumi netika uzdoti un sociālo aspektu uh, jautājums uz tiem atbildēja jau vicepriekšsēdētāja kungs Moskavisī kungs. Trois réponses euh, complètes. Eh, trīs papildus atbildes. Pirmkārt, par Grieķiju. Es gribēju izskaidrot, kāpēc eh, mēs eh, pat, ja um, šīs prasības tika izpildītas, tātad Grieķija ir izpildījusi šo deficīta kritēriju zem 3%, man nav šeit precīzi skaitļi, bet ir jau stipri zem 3%, tātad. Uh, Bet, eh, ja mēs eh, apskatām šo te primāro pārpalikumu 2016. gadā 4,2%, tas ir 3,7% punktus virs sākotnēji noteiktā mērķa. Tas ir svarīgi un eh, ceram, ka šī labā attīstība turpināsies arī turpmākajā gadā. Uh, Un, kā jūs zināt, tad uh, diskusijas par otro programmas posmu pārskatu noslēgšanu uh, ir saistīts ar uh, fiskālo attīstību, ar ilgspējību. Tas tiks vēlreiz pārspriests uh, Eirogrupā 15. jūnijā. Esam panākuši pēdējā sanāksmē ļoti būtisku progresu, bet, kā visi zin, mēs nevarējām noslēgt šo pārskatu. Es ceru, ka tas būs iespējams nākamajā Eirogrupā. Uh, un komisija, kā vienmēr, eh, darīs visu, kas ir tās spēkos, lai eh, spēlētu godīgas darbnieka lomu. Un mans ieteikums Grieķijas iestādēm būtu uh, uzņemties uh, savu atbildību, uh, kad mēs runājam par šiem primāriem pasākumiem. Tie ir ļoti ambiciozi, uh, un uh, ir skaidrs, ka esam uz pareizā ceļa, bet es zinu arī to, ka ir uh, jāizpild zināmas prasības, lai atrisinātu parādi jautājumu, un mēs ceram, ka uh, tas tādā saprātīgā veidā būs iespējams turpmākajās nedēļās. Uh, Un šajā kontekstā komisija gaidīs šīs te plašākās diskusijas, lai atgrieztos pie šī jautājuma, lai noslēgtu EDP procedūru Grieķijai, kas uh, būs uh, jēgpilna un vēl svarīgāk, ja mums būs vienošanās, un mēs ceram, ka tas drīz būs iespējams. Par jautājumu Austrijas, uh, par Austriju. 2013. gadā Uh, pensiju izdevumi bija 13,2%, uh, un, kā jūs teicāt, tad uh, ir paredzēts pieaugums. Tātad joprojām ir būtisks izaicinājums pensiju sistēmas ilgtspējībai Eh, arī īstermiņā. Pēdējos gados Austrija ir veikusi pensiju sistēmas reformas, kas eh, veicināja, tad, kas palielināja pensionēšanās vecumu, un tomēr Austrijai tomēr ir milzīgas izmaksas pensiju sistēmā, un nav atrasta pietiekam skaidra stratēģija, kā eh, stabilizēt šos te maksājumus pensiju sistēmā, un komisija uzskata, ka uh, automatiska saikne starp noteikto pensijas eh, vecumu un uh, eh, vidēju dzīves ilgumu eh, varētu nodrošināt uh, ilgtspējīgāku pensiju sistēmu. Es neatgriezīšos pie tā, ko es uh, ievadrunā teicu par to, ka ir pieprasījuma problēma Eiropā. Nu, tas uh, arī atsaucas uz to, ko es teicu par investīcijām. Uh, un ir uh, vajadzīga jā, fiskālā kapacitāte. Es personīgi uzskatu, ka Mario Draghi ieteikums iet pareizajā virzienā. Um, Jā, nu es arī to esmu ieteicis, un līdz ar to mūsu viedoklis saskan, bet eh, viens aspekts, kas ir ieteikumos valstīm, jo īpaši Vācijai un Nīderlandē, ir proti par augu pieaugumu. Tas nav mūsu ziņā uh, vadīt kādas valsts augu politiku, bet mēs vienkārši iesakām uh, rekomendācijas šajā jautājumā, jo mēs uzskatām, ka uh, Eh, šī jautājuma risināšana ir eh, ļoti relevanta šīm valstīm. Thank you. Paldies. Tad tagad eh, mēs pāriesim pie uh, brīvā mikrofona procedūras un tagad Bulman kungam vārds lūdzu. Paldies. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Man ir konkrēts jautājums Dombrovska kungam jo Dombrovska kungs, komisāra kungs, es pilnībā saprotu to, ka jūs visi trīs, vismaz tāda ir mana izpratnē, eh, prasāt lielāku konverģenci, labāku konverģenci, un tas ir nepieciešams. Hokmāra kungam ir taisnība, mums ir jāuzlabo ekonomiskā situācija, mēs jūs arī atbalstām. Tātad mums ir jāiet šajā virzienā, bet joprojām ir valstis, kurās ir specifiskas problēmas, un tad ir valsts, kurās ir manevrēšanas iespējas. To norāda arī jūsu skaitļi. Un tad šis jautājums, ko eh, uzdev kolēģi. Uh, Kā tad ar pārpalikumu valstīm, jo īpaši vienā valstī? Uh, cik lielam tad ir jākļūst šiem pārpalikumam, lai komisija kaut ko šeit darītu. Un jūs tieši neatbildējāt uz šo jautājumu. Jūs teicāt, jā, es negaidu, ka tas pieaugs, bet es gribētu pie tā atgriezties. Šis uh, pasākums tiek saukts par dialogu. Uh, Jums ir auglīgs dialogs ar mums un uh, droši vien arī konkrētajām valstīm. Jums ir šāds dialogs, ko tās saka, uh, ja mēs runājam par Nīderlandi un Vāciju. Ko tās saka, kad jūs pie tām vēršaties un sakāt, lūdzu, izmantojiet savas manevrēšanas iespējas, lai uzlabotu mūsu uh, iespējas panākt labāku konverģents. Kāda ir to reakcija? Mēs, kā parlamentārieši, labprāt uzzinātu, kādā stadijā, kādā situācijā ir šis dialogs, jo sešpakā eh, mums eh, bija arī ļoti svarīgi nodrošināt, lai eh, šai nelīdzsvar procedūrai būtu divas puses. Paldies, Silva Pereida. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot vienu jautājumu Moskovisī kungam. Un šeit ir runa par uh, Portugāles jautājumu. Portugāle saņēma labo ziņu, ka tā vairs nebūs deficīta procedūrā, kas ir arī ļoti labi, jo ne jau tikai budžeta deficīts uh, tiek ņemts vērā lemjot par uh, šo uh, programmas beigšanu, arī tas, ka ekonomiskā situācija trīs kvartālus ir uzlabojusies un arī darba tirgus situācija ir uzlabojusies un finanšu stabilitāte ir uzlabojusies. Tātad, ņemot vērā šo te pozitīvo attīstību, es gribētu labprāt uzzināt, vai varbūt mēs saņemsim arī labas ziņas attiecībā uz Portugāles reitingu, varbūt reitinga aģentūras to uzlabos. Un otrkārt, es labprāt uzzinātu, vai Eiropas uh, līmenī tiek sniegts pozitīvāks vērtējums uh, un uh, palīdzība, lai Portugāla un citas valstis varētu labāk atrisināt ienākums nenesošo kredītu, jeb NPL jautājumu, un varētu to darīt ar Eiropas atbalstu starpniecību. Paldies! Paldies, Šulcis kungs, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Jūs neuzdosiet jautājumu? Moran Šantie kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies mūsu komisāriem, kas ir ieradušies uh, un uh, uh, rāda mums tādu pozitīvāku ainu. Labākais veids, kā cīnīties pret nabadzību, ir visus iesaistīt darba tirgu. Man šķiet, ka šeit ir vairākas svīras, kā stimulēt cilvēku resursus, veicināt šos situāciju. Pirmkārt, uh, desmit profesijas, eh, kurās eh, tiek pieņemtas vairāk darbā, šobrīd neeksistēja pirms desmit gadiem. Tātad eh, apmācība, izglītība, šī sistēma vairs nedod atbildi uz tām vajadzībām, kas mums šobrīd ir, neapmierina darba tirgus prasības. Tātad es domāju, ka svarīgi ir stimulēt, veicināt tādu uh, Uh, izglītības un apmācības sistēmu, o, lai uh, varētu iegūt nododamas prasmes un iemaņas. Mums ir ļoti ātri jāvirzās uh, šajā virzienā, uh, jo citādi atkal pieaugs, uh, um, pieaugs bezdarbs. Tas būtu jāiesaka dalībvalstīm. Otrkārt, vai jums ir indikātori, uh, par eh, smadzeņu aizplūšanu no Eiropas eh, uz citām eh, valstīm, kuras ir konkurētspējīgākas, un kā mēs varētu panākt to, lai piesaistītu šos gaišos prātus Eiropai. Inovācijas pētniecība ir viena lieta, bet paturēt šos cilvēkus arī, manuprāt, ir ļoti svarīgs punkts. Trešais punkts, visbeidzot, uh, tā ir mobilitātes veicināšana starp mūsu Eiropas valstīm. Un arī šeit es uzskatu, ka tas ir ieteikums, ko mums vajadzētu uh, sniegt uh, dalību valstīm, mūsu 27 dalību valstu starpā, jo mobilitāte arī ir garantija cīņai pret bezdarbu. Paldies! Paldies, Mavrides! Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji! Kas man patika? Man patika uh, tas, ko teica kolēģi, kas tikko uh, runāja. Viņi runāja par mobilitāti, bet uh, smadzeņu aizplūšana tas ir pavisam kas cits, un mēs, Dienvidu Eiropas valstis, Kīpra, Portugāla, Itālija, mēs no tā ciešam, jo labākie uh, eksperti vienkārši pamet mūsu valstis, aizceļo uz citām Eiropas Savienības valstīm. Bet tagad eh, ķeršos pie saviem jautājumiem. Viens vispārīgs jautājums vispirms, un tas ir sekojošs. Pirms dažiem mēnešiem šeit eh, mūsu komitejā, ekonu komitejā, bija diskusija ar Eirogrupas eh, priekšsādātāju, un es gribētu jums pajautāt, komisāra kungs, pirms dažiem mēnešiem uh, Mēs tikāmies, pa to laiku nekas daudz nav mainījies, bet mēs toreiz runājam par koriģējošiem pasākumiem attiecībā uz tām valstīm, kurām bija nelīdzsvars. Un tagad vairs par to netiek runāts. Bet vai tas jūs joprojām satrauc vai tomēr nē? Tā esens kundze, tagad angliski, nē, es atvainojos, tagad tie, tā esens kundze. Sociālais fonds. Uh, Tur 21% eh, ir paredzēts eh, Kīprai, lai uh, uzlabotu pieju cilvēkiem ar invaliditāti un tādu cilvēku grupām. Bet es gribēju pieminēt vēl vienu jautājumu. Uh, ģimenes ar bērniem, kuriem ir garīga atpalīdzība, šie bērni sasniedzot 20. Uh, Eh, pirmo dzīves gadu, eh, viņi vairs šo atbalstu nesaņēma, un šie bērni tad nonāk psihiatriskajās iestādēs vai pansionātos, vai jums ir kaut kas par to sakāms. Helga Stīvensas kundze vairs nav šeit, tad tagad uh, Džera Fanemans. Vraag van mevrouw Thijssen, uh, België. Paldies, priekšsēdētāji, man ir jautājums Taisens kundzei. Uh, Beļģija nav sasniegusi īpaši labus rezultātus, kas mūs arī nepārsteidz, jo īpaši cilvēkiem, kas situāciju labi pazīst, nu jā, protams, tagad ir deficīta procedūra, šeit es domāju par uh, 106%, uh, kāda ir uh, dienvidos, un uh, budžeta risinājumiem, kas netika laicīgi noslēgta. 1,7 miljārdi vēl būs vajadzīgi, patēriņa cenas ir ļoti augstas, novecojušās kodolspēka stacijas joprojām tiek lietotas, darbinātas, turklāt nodokļi ir visaugstākie starptautiskie, starp OECD valstīm, bet visa cita sistēma ir novecojusi. Līdz 2014. gadam politiskajām partijām Beļģijā bija skaidrs, ka valsts ir jāreformē, jo um, uh, Beļģijā vienmēr ir bijušas šādas atšķirības, un tātad ir vajadzīgs reformas, un bija dažādi viedokļi. Bet varbūt, ka tas tagad būtu bijis labs ieteikums no komisijas puses stiprināt autonomiju un kāpēc komisija nepievērsās e, šai politiski delikātajai jomai, kas ir autonomijas jautājums. Uh, e, Rūhunen kungs, lūdzu, kundze. Paldies, e, godātā prieksēdētājs kundze. Somija E, ilgu laiku ir tikusi uzskatīta par paraugu skolēnu, jo tā ir izpildījusi gandrīz visas prasības e, ekonomikas un citās jomās. Bet e, pēdējos gados Somijā ir nula izaugsme un ir ārkārtīgi lielā mērā pieaudzis ilglaicīgi bezdarbā ekso, esošais, esošo skaits. Mūsu infrastruktūra apmācība un viss pārējais ir ideāls, bet kāpēc jūsuprāt ir tik drūma situācija tieši um, ekonomiskajā izaugsmē. Mūsu kaimiņu valsts Zviedrija ļoti strauji attīstās. Manuprāt, vienīgā saskatāmā atšķirība starp Zviedriju un Somiju ir tāda, ka Zviedrijā nav eiro. Vai jums nav ne mazākās aizdomas par to, ka eiro ir manas valsts un arī citu valstu problēmu cēlonis? Paldies! Jautājumi ir uzdoti un eh, jūs, Dumgraus kungs, varētu sākt atbildēt. Lūdzu, jums vārds. Labi, paldies, priekšsādātājs kundze. Atgriežoties pie jautājuma par eh, Vācijas tekošā konta pārpalikumu jau trešo reizi. Pirmkārt, es nepiekrītu idejai, ka komisija neko nedara. Šis apgalvojums nav paties, un tieši šī iemesla dēļ eh, eh, komisija ir uzsākusi makroekonomisko nelīdzsvaru procedūru Vācijai un īsteno monitoringu mehānismu. To eh, visu jau izskaidroju, kāpēc šajā procedūrā mūsu vērtējums bija tāds, ka ir nelīdzsvars, bet nav pārmērīgs nelīdzsvars. Un tad jautājums par to, kādus argumentus mēs dzirdam no šīm valstīm, no Vācijas un no Nīderlandes eh, šajā kontekstā. Pirmkārt, eh, mēs eh, dzirdam gatavību palielināt valsts investīcijas, un tur arī ir zināms progress panākts, palielinot publiskās investīcijas Vācijā. Ir bijušas vairākas iniciatīvas šajā kontekstā. Un tad, protams, ir dažādi argumenti par metodoloģiju, un Vācijas gadījumā ir jānovērtē pārpalikums salīdzinot to ar citām Eiro vai ES valstīm un arī ar trešām valstīm, un jānovērtē, vai tiešām Vācijas eksporta samazināšana uz trešajām valstīm tiešām pat palīdzētu Eiropas ekonomikai, jo matemātiski kā tas atrisināt problēmu. Nu jā, pilnīgi noteikti tas ir viens aspekts, eh, ko mēs novērtējam šobrīd, un Nīderlandes gadījumā uh, uh, arguments ir tas, ka ir ļoti daudz reeksporta tieši Rotterdams ostas nozīmīgās lomas dēļ, bet kā jau es teicu, mēs uh, arī e, šeit konstatējam, ka mūsu bāžas tiek uzklausītas un e, arī ir gatavība strādāt, e, lai veicinātu investīcijas. Paldies! Thank you. Paldies, Taisens kundze. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Jautājumā par investīcijām cilvēku kapitālā un cilvēku kapitāla attīstības veicināšanu, protams, šeit ir jādara vairāk, un tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Morāna Šarķie kundze to ļoti labi uzsvēra, un tāpēc arī to esam iekļāvuši kā pirmo mūsu sociālo tiesību pilārā. Jo, ja jūs paraugāties uz dažādu statistiku, uh, Uh, kā cīnīties pret nabadzību, pret bezdarbu, tad uh, konstatēt, ka prasmju līmenis ir ļoti svarīgs un arī mūsu uh, ražošanas nozaru uh, konkurētspēja ir ļoti atkarīga no cilvēkiem. Ir vajadzīgi ne tikai talanti, bet arī prasmes un iemaņas, lai viņi varētu izmantot savu potenciālu darba tirgū un attīstot sabiedrību. Uh, Tātad tas eh, tiešām eh, joprojām eh, ir viena no prioritātēm komisijas politikā. Un mēs daram, varam darīt vairāk, tāpēc arī esam izstrādājuši šo te prasmju darba kārtību, kur uzsākām pirms dažiem mēnešiem. Papildus tam, ko es teicu, mums jāraugās arī uz to, lai prasmes un kompetences tiktu atzītas ne tikai regulēto profesiju ietvaros, un mums jāraugās, kā to darīt labāk. Mums ir jāraugās, kā um, pārkvalificēt cilvēkus uh, uh, ar tādiem kā uh, blokiem izglītībā, lai cilvēkiem nebūtu jāiet cauri visam izglītības ciklam, un arī neformālā apmācība un izglītība ir svarīga. Un smadzeņu aizplūšana tiešām ir uh, uh aktuāla problēma. Uh, Daudzi eh, dodas prom no Eiropas Savienības, bet arī eh, kustība Eiropas Savienības ietvaros ir nozīmīga un pat plašāka. Mēs zinām, ka eh, zināmam dalībvalstīm tas rada problēmas, tām valstīm, no kurām dodas prom viņu talantīgie cilvēki. Mēs atzīstam šo problēmu un prasmju darbu kārtībā, ko tikko minēju, mēs plānojam arī pētījumu, lai konstatētu, uh, kāda varētu būt labā prakse, lai cīnītos pret smadzeņu aizplūšanu un eh, eh, labi novērtētu situāciju mūsu darba tirgos. Tos pat varētu saukt par smadzeņu tirgiem. Par eh, cilvēkiem ar invaliditāti no Kīpras kolēģa bija jautājums. Jūs labi zināt, ka gan Eiropas Savienība, gan visas dalībvalstis ir eh, parakstījušas eh, pamatiesību eh, konvenciju cilvēkiem ar invaliditāti. Un tur viens no elementiem ir tāds, ka mēs dodam priekšroku aprūpei, kas nav institucionalizēta attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti. Tātad tā vispārīgi runājot, mēs atbalstām uh, atbalsta sniegšanu ģimenēm, lai uh, cilvēki ar invaliditāti varētu turpināt uh, dzīvot mājās un nevis uh, viņiem būtu jādodas uz attiecīgām iestādēm. Paldies, priekšsēdētājs kundz. Paldies, Maskovisī kungs, lūdzu jums vārds. Man ir tikai viens jautājums un uh, atbildēšu arī uz vienu piezīmi par Portugālu. Tātad ir skaidrs, ka uh, pārmērīgi deficīta procedūras eh, noslēgšana ir eh, eh, tiešām apsveicama. Portugāla ir sasniegusi lielisks rezultāts, un mēs esam ne tikai zem 3%, mēs esam pat zem 2%. Tātad šī procedūra tiešām ir noslēgta, un tā ir laba ziņa, un gribu apsveikt Portugālu. Tagad par. Um, reitinga aģentūrām. Tas nav komisijas darbs runāt tieši ar šīm reitinga aģentūrām. Uh, vai tās mainīs reitingu? Tur jau ir tāds pozitīvs iezīmes, bet uh, šobrīd var tikai atkārtot to, ko teica preses konferencē un arī Portugāls mēdījos. Um, jā, ka ir uh, labāka makroekonomiskā attīstība un uh, valsts finanses ir labākā kārtībā, kaut gan paliek vēl parādi jautājums, ko nevajag novērtēt par zemu, bet eh, tas ir tikai loģiski, ka tie, kas novērtē Portugāles ekonomiku, uh, konstatēs, ka eh, nevaram raudzīties uz šodienas risku ar vakardienas skatījumu. Tātad uh, ir iemesls šobrīd vairāk uzticēties Portugālei nekā tas bija agrāk. Es nerunāju uh, tieši par uh, reitingu aģentūrām un runāju arī tieši ar tām, bet uh, ar šo atbildi gribu pateikt, ka tas, kas notiek Portugālē, šī attīstība ir pozitīvi vērtējama un tai vajadzētu stiprināt arī uzticību Portugālai. Un tika uzdots jautājums par Somiju un Zviedriju. Katram pašam ir jāizlēmj, vai viņš ir par vai pret eiro. Uh, bet es tomēr domāju, ka eh, jāraugās tā saprātīgi, jo Somijas ekonomika nav sliktā situācijā. Un um, mēs uzskatām, ka ir skaidri definēta politiskā darba kārtība, gari un plaši eh, de debatējām ar eh, ministru, un ja mēs raugāmies uz valsts finanšu situāciju, un ja salīdzinām uh, to ar eh, Zviedriju. Es nedomāju, ka eh, te izšķirošais ir eiro faktors. Tātad katrai valstī pašai ir eh, jāveido savu politiku, un mēs uzticamies, ka Somija spēs to darīt, un komisija ir blakus, atbalsta Somiju, tāpat kā tā dara to attiecībā uz visām citām valstīm. Tad, kad ir vajadzīgs pozitīvs nepieciešams reformas, mēs esam uh, atbalstošs spēks. Paldies! Thank you, Mr. Mus Paldies Moskavisī kungam! Paldies jums visiem parlamentāriešiem par gudrajiem jautājumiem! Paldies komisāriem! par centieniem sniegt atbildes uz tiem jautājumiem, kurus iespējams atbildēt šodien. Un mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Atkārtoti šādās diskusijās, lai varētu atkal uzdot jautājumus, lai redzētu, ka lietas notiek pareizajā virzienā. Lielas visiem paldies par dalību!